74. reglamenta pāntu tiek apstiprināti arī septiņi leģislatīvie priekšlikumi. Attiecīgo priekšlikumu nosaukumi būs iekļauti šīs sanāksmes protokolām. Pāriesim pie darba kārtības.